priekšgājēja organizācija komisijai. Līdz ar to viņš bija viens no dibinātāju tēviem. Paldies, priekšsēdē kungs, Barozo kungs. Tagad par uh, reglamentu Ribero e Castro kungs. Presidente, muito obrigado. Eu junto também a minha palavra às homenagens a Jamoni, mas eu...